sakarā ar 216. paragrāfu parlaments pieņēma tekstu. Pirmajā lasījumā 5. jūlijā 2011. gadā, kur tika nodibināta regulācijas padome no Eiropas parlamenta IT sistēmām, eh, tātad eh, drošībai, brīvībai un eh, taisnīgumam. Sakarā ar 211. pāragrāfu 4. daļu nevēlākā 48 stundas pēc tā paziņošanas uh, apmēram 40 deputāti tad arī izteiks savu uh, paziņojumu, un tas būs pieejams interneta parlamenta mājaslapā. Uh,